Dear colleagues, cienījamie kolēģi, we have some delay, but I think that Esam nedaudz aizkavējušies, bet es domāju, ka varam sākt eh, komitejas sēdi. I'm not able to see the rapporteur. Neredzu referentu. Būs pazudis. Il, eh, the first point in our agenda Pirmais mūsu darba kārtības punkts ir dažu atmosfēru piesārņojušo vielu valstu emisiju samazināšana. Kā jūs zināt, tad priekšlikums ir daļa no direktīvu pakotnes, eh, kas attiecas uz šo tēmu, kas tika paziņota 13. Eh, gadā. Likumdu, iepriekšējā sasaukuma laikā šis darbs jau ir sācies, un NV komitejā 2014. gada martā bija pirmā apspriešana, vēlāk koordinātori nolēma turpināt eh, rakstisko procedūru, eh, kas notika pirms Eiropas vēlēšanām. Eh, un tika prasīta ietekmes izvērtēšana. 2013. gada enerģijas, e, enerģētikas un vidas politikas e, ietvarā. Tad tika izdarīts šis izvērtējums. Mēs šķiet esam saņēmuši arī eksemplāru un tagad e, mums vajadzētu dot vārdu referentē, bet es viņu nespēju saskatīt. I've seen uh, the rapporteur and. Uh, <laughs> Esmu ieraudzījis Jūliju, atvaino. Un pēc man īsā ievada, es domāju, varu dot vārdu referentei, lai sāktu diskusiju. Un pēc tam dzirdēsim informāciju par ietekmes novērtējumu. Jūlija vārds tev. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, īstenībā man nemaz tik daudz ko nav teikt, nav ko teikt, jo svarīgākais, kas šeit būtu jāapspriež, ir šis te papildus eh, ietekmes izvērtējums. Es ceru, ka jums visiem tas ir. Tas tiešām ir ļoti apjomīgs dokuments. Un tas, šis dokuments vispār ir diezgan tehnisks, un kamēr mēs kā komiteja spēsim vispār izlēmt, ko darīt ar šo priekšlikumu, ir ļoti svarīgi, lai eh, deputāti izskatītu un izvērtētu un saprastu uh, datus, jo jau diskusiju laikā ar ēnu referentiem un dalību valstīm, nu tātad darot visās lietas, kas referentam ir jādara, ir skaidrs, ka lielā mērā diskusijas uh, uh, grozīsies ap statistiku. Es jau tagad varu to paredzēt diskusijas runā par to, kāda statistika šeit ņemta vērā. Tādēļ ir vitāli svarīgi, lai mēs tiešām pacenstos to tā īsti saprast. Ietekmes izvērtējums, ko ir sagatavojusi eh, mūsu grupa. Es gribētu teikt, ka tas ir viens no uh, plašākajiem ex-ante ziņojumiem, kāds mums jebkad ir bijis. Tādēļ es aicinātu to iekļaut uh, ap, un apspriest, lai mums būtu vienāda bāze, uh, no kuras iziet tālāk un uh, izvērst tālākas diskusijas. Ja jūs tam priekšsēdētāji piekrītat, tad varbūt uh, ietekmes izvērtējumu grupai vajadzētu dot uzreiz vārdu. Uh, un es esmu pārliecināts, ka būs arī kolēģi, kas vēlēsies eh, pēc tam dot savu ieguldījumu. Pirms sākt eh, prez, eh, prezentāciju vēlos sveikt Lejas Saksijas politiķu grupu, kas ir šeit kā viesi mūsu sanāksmē, un es viņus sveicu. Viņš ir uzaicinājuši mūsu kolēģi Grote un Maisnere viņi no viena reģiona, un e, tādēļ paldies, ka esat šodien klāt. Un tagad došu vārdu Markusam Amēna kungam, kurš pastāstīs mums par šo papildinošo ietekmes izvērtējumu. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji! Kā jūs minējāt, Eiropas parlamenta ietekmes e, izvērtējuma grupa ir veikusi šo te izvērtējumu, koncentrējoties uz gaisa kvalitātes e, saistību ar klimata politiku. Ziņojums rakstiskā formā ir pieejams, tas ir diezgan plašs un šodien es vēlē, vēlētos eh, vienkārši izdarīt kopsavilkumu par galvenajiem atklājumiem. Nākošais slaids. Pētījums. Ir ņēmis vērā to, ka ir ļoti uh, cieši saistības starp piesārņojušām vielām un uh, siltumnīca efekta gāzēm, tādēļ, ka faktiski tie abi nāk no vieniem avotiem. Un tāpēc viss, ko jūs darat saskaņā eh, ar, piemēr, piemēram, enerģijas eh, patēri, energoresursu patēriņu jomā un citās, teiksim, piesārņojušās eh, nozarēs, tad tam visam ir kaut kādi blakus, kaut kāda blakus iedarbība. Un samazinot gaisa piesārņotājus, var tātad gūt tādu vispārēju labumu un mūsu uzdevums bija aplūkot to, e, kāda ietekme būs gaisa kvalitātes priekšlikumam uz, e, un arī klimata un enerģijas mērķiem. Te ir runa par apmēru un struktūru, kā tiek izmantota enerģija. Vispirms, cik maksā e, gaisa piesārņošanas pasākumu uh, gaisa piesārņojumu ierobežojošo pasākumu e, īstenošanu. Un e, tas, protams, ietekmē ne tikai cenas, bet arī ambīciju līmeni tālāku pasākumu veikšanai. Un optimāls e, ambīciju līmenī, protams, ir marģinālas izmaksas, kas dod marģinālus ieguvumus, bet ja eh, šīs te marģinālās līmenis mainās, protams, arī eh, optimālie līmeņi mainās. Un 13. gads bija gads, kad Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumu NEC direktīvā eh, un veica arī ietekmes izvērtējumu, uh, Un uh, šis pētījums saucās uh, Prīmes 2013 Reference Energy Projection, un tas ņēma vērā enerģētikas un klimata politikas uh, sākot ar 2012. gadu. Un 14. gadā komisija nāca klajā ar jaunu, uh, jauniem enerģijas un uh, vīdes mērķiem un klimata mērķiem un e, nesenā Eiropas padoma apstiprinājušos jaunos izvirzītos mērķus. Jaunākā attīstība, tas ir svarīgi. Svarīgi ir izanalizēt, kā šie jaunie izvirzītie mērķi uh, ietekmēs uh, tīrāka gaisa politikas pakotni. Un uh, šim nolūkam mēs izmantojam to pašu modeli, tos pašus rīkus, tās pašas datu bāzes, uh, kā eh, tas tika darīts gaisa eh, kvalitātes pakotnē, analizējot jauno klimata un eh, vides un enerģijas mērķu pakotni, tātad mm, pakotni. Un komisijas paziņojumā 23, 2030. Eh, gadam tas jau tika minēts, tas ir tā saucamais GHG 40 eh, scenārijs. Un tas nozīmē mīnus 40% 2030. gadā un tātad 26,4% atjaunīgo enerģiju un 29,3% eh, energo eh, efektivitātes uzlabojums līdz 2030. gadam, kā to paredz jaunie mērķi. Mēs eh, izvēlējāmies šo scenāriju, atstājām visu kā bijis un aizstājām šo te vēco enerģijas scenāriju ar jauno lai sasniegtu klimatu un enerģijas mērķus, kurus izvirzījusi Eiropas komisija. Enerģijas patēriņš ehm, šeit saskaņā ar jauno scenāriju un jauno mērķi ehm, rezultātā enerģijas izmantošana samazināsies par 10% līdz 30 gadam, visvairāk dabas gāzes izlietojums samazinājums pateicoties ēku siltināšanai eh, un um, maisaimniecību patēriņa uh, krīt samazinājumam. Šeit var redzēt, kādas sekas būs izmaksām un, izma un ieguvumiem. Veicot papildus gaisa kvalitātes pasākums, eh, kurus uh, piedāvā Eiropas komisija, un kā tie mainīsies uh, cenšoties sasniegt jaunos mērķus. Man tālāk ir arī tabula, kurā ir kopsavilkums par galvenajiem elementiem. Tātad veselības uzlabojumi e, rāda, kā da ietekme būs uz veselību, ja viss turpināsies neko nedarot līdz 30. gadam, un jo vairāk uz, tālāk uz labo pusi, jo vairāk jūs uzlabojat veselību, jo vairāk palielinās uh, eh, vidējais dzīves ilgums, un ir redzams arī izmaksu pieaugums. Uh, raustītā līnija pierāda, kā izmaksas palielinās komisijas priekšlikumā, sākot no uh, Mm, izejas punkta. Un šeit jūs redzat, ka līdz noteiktam līmenim izmaksas eh, palielinā, eh, praktiski galīdz nepalielinās, grafiks ir lineārs un pēc tam sākas pieaugums. Un raustītā līnija parāda tātad komisijas priekšlikumu uz zilā līnija ieguvums eh, veselībai Un jūs šeit redzat eh, šo te zilo eh, joslu, eh, kas parāda veselī, iegums veselībai, bet vairumam pasākumam, pasākumu veselības ieguvumi pārsniedz izmaksas un ambīciju līmenis, līmeni parāda, komisijas priekšlikuma ambīciju līmeni parāda zilā līnija, kur ir paredzēts samazinājums par 60%, kas ir tehniski iespējams, un tas arī ir izvirzītais mērķis. Svarīga lieta šajā kontekstā ir šī te nepārtrauktā sarkanā līnija, kas rāda izmaksas klimatu un, e, klimatu un enerģijas pakotnē mazāk piesārņojošu degvielu. Izmaksas pieaugums sākas gandrīz lināri, uh, par 3,5 miljārdiem gadā mazāk nekā izmaksas saku, orģinālajā vai sākotnējā scenārijā un tālāk eh, izmaksu pieaugums sāks nedaudz tālāk pa labi, un 22% potenciāli uzlabojumu veselībai automātiski rodas kā papildus labums eh, sasniedzot enerģijas un klimata mērķus. Un gaisa piesārņojuma izmaksas savukārt ir lētākas eh, par 3,5 miljoniem. Un tas ir sākuma punkts Uh, enerģijas un klimata pakotnē. Un tālāk jūs redzat, uh, izmaksas var, uh, izmaksas palielinās, bet var samazināt gaisa piesārņojošās vielas, nekā bija iespējams iepriekšējā prognozē. Un jūs varat redzēt arī vertikālo līniju, tātad tā, tās ir komisijas ambīciju līmenis, uh, Tas ietver uh, būtiski zemākas izmaksas, un šeit var redzēt šo krustpunktu starp sarkano uh, nepārtraukto līniju un komisijas priekšlikumu. Uh, izmaksas ir negatīvas, un tātad jūs varat redzēt, ka saskaņā ar klimata un enerģijas scenāriju uh, Uh, izmaksas ir vairāk saistīts ar pašreizējās likumdošanas izmaksām, un tās varētu būt zemākas nekā, nekā salīdzām ar iepriekšējo scenāriju. Un varbūt tagad vieglāk ir uh, saprast šos te faktus, te ir tāda pavisam vienkārša tabula, te ir izmaksu salīdzinājums. Kreisajā ailē ir redzams referents scenārijs, atskaits scenārijs, un gaisa piesārņojuma kontrolas izmaksas, kas eh, atsaucas vai gadījumā ir 90,2% un to var samazināt līdz 86,6 miljardiem eiro un papildus izmaksas, lai sasniegtu komisijas mērķus ietekmes izvērtējumā tie 3,3 miljārdi, tie paši mērķi, tie paši veselības eh, rezultāti var tikt sasniegti realizējot eh, klimata eh, mērķus, un uh, tas ir 1,4 miljardi, un uh, kopējās izmaksas 88 miljardi klimata pakotnē salīdzinājumā ar 93,5 miljardiem uh, Eh, references eh, piemērā. Tātad šeit var izdarīt pilnīgi skaidru secinājumu, ka ar jauniem enerģijas un eh, klimata mērķiem uh, uzlabojumu veselībai uh, saskaņā ar komisijas priekšlikumu var sasniegt ar zemākām izmaksām. Tātad 88 miljārdi. nekā tas būtu vienkārši ieviešot veco enerģijas scenāriju un pašais spēkā esošo likumdošanu. Tik daudz par izmaksām, lai sasniegtu šos te piedāvātos mērķus. Un komisija arī uh, lūdza veikt ekonomisko analīzi, lai noteikti ekonomisku optimālu līmeni, kas tad būtu racionāli no uh, finansiālā viedokļa, no ekonomiskā viedokļa, un kādas būtu marģinālās izmaksas un attiecīgi arī marģināli iegumi. Jūs vidū noteikti ir ekonomisti un labi saprot, kādēļ tas ir nepieciešams. Tas ir nākošais slaids, un šeit jūs redzat marģinālās izmaksas līdzām ar marģināliem iegumiem. Un atkal šeit ir raustītā līnija, tātad sākotnējais scenārijs un uh, izmaksu līkne uh, nepārtrauktā sarkanā līnija, tātad jaunais scenārijs un uh, zilais laukums iegūmi veselībai. Tālāk vecais komisijas priekšlikums, nu ne vecais, bet komisijas priekšlikums 4 eh, līdz 7% eh, starpības samazinājums. Optimālais līmenis nozīmē, ka marģinālās izmaksas ir vienādas ar marģināliem iegūmiem. Tātad šeit ir optimālais līmenis starp 75 un 92% un starpības pilnīga izlīdzināšana līdz 2030. gadam. Komisijas mērķis ir 67%, 30. gadam 5% zem optimuma, un es saprotu, ka tas ir sasniegts pārunu rezultātā, tātad 5% zem optimālā līmeņa 25. gadā, tātad plus 5% plus 5 gadi, kas paredzēti īstenošanai. Nu, tā tad vecajā scenārijā um, jūs redzējāt, kāds ir uh, šis te starpības uh, izlīdzināšanas uh, intervāls. Un savukārt šeit jūs redzat ambīciju līmeni eh, no 95 līdz 92% starpības izlīdzinājums, bet saskaņā ar klimatu un enerģijas scenāriju tas eh, atbilst 92 līdz 106% salīdzinājumā ar oriģinālo scenāriju. Eh, te ir ņemts vērā viskonservatīvākais iegūmu izvērtējums un, un piemēram, jā, komisijas priekšlikuma scenārija gadījumā ir uh, ņemta vērā 16 tūkstoši priekšlaicīgas nāves gadījumu. 17 tūkstoši, uh, 16 līdz 17 tūkstoši šādu gadījumu gadā Eiropā. Un tālāk nākošais slaids. Šajā līmenī glābs, gad, nu, veselības iegūmus var izteikt dažādi. Šī gadā, eh, gadījumā tas vēl glābt 140 tūkstošus dzīves gadu eh, vai 16 200 uh, priekšlaicīgas nāves gadījumu vairāk nekā komisijas priekšlikumā, ja pastās uz izmaksām. Uh, tad kopējās gaisa piesārņojuma izmaksas būs 91,3, 93,5 miljārdu vietā, tas ir mīnus 2,2 miljārdi. Un veselības ieguvumi izteikti naudas izteiksmē starp 8,4 uh, līdz 50,8 miljārdi. Un secinājumi pēdējā slaidā. Mums ir skaidri redzams, ka klimata un enerģijas scenārija gadījumā piesārņojuma kontrolas izmaksas, lai sasniegtu veselības mērķus, ko e, izvirs komisijas nek priekšlikums, būtu 5,5 miljārdi zemākas nekā uh, prīmes 2013 referents scenārijā. Uh, Un uh, ekonomiski optimāla piešķiršana tad varētu mērķēt uz 140 dzīves gadu uh, iegūmu gadā, un kopējās uh, piesārņojuma kontrolas izmaksas būtu 2,2 miljārdi mazāk nekā saskaņā ar bāzes scenāriju, un veselības iegūmu sasniedz 8,5 miljārdus gadā. Un 2020. gadam Komisija nav nākusi klajā ar priekšlikumu runājot par emisiju griestiem, taču eh, ir te runa par eh, pārskatītu Gēteborgas protokolu un ekonomiski racionāls ambīciju līmenis būtu ambiciozāks nekā Gēteburgas līgumā noteiktais, un uh, ieguvumi varētu būt no 40 miljardiem līdz 300 miljardiem gadā. Jā, nu te ir daudz ciparu šajā dokumentā un visādu skaitļu un tā tālāk, bet esmu ar mieru jums atbildēt. Grazie. E adesso, dopo aver... Paldies. Mēs eh, ieguvām ļoti daudz eh, patiešām interesantas informācijas, un tagad došu vārdu ēnu referentiem no politiskajām grupām. Gardīnī, kungs no ETP grupas, lūdza, lai es runāju kā ēnu referents. Tādēļ es atļaušos pats tagad izteikties un pastāstīt uh, savus pirmos iespējas par šo pētījumu. No vienas puses te ir atspoguļot saikni starp divām politikas jomām. Tas ir patiešām vērtīgi, un mēs arī ieguvām tādus uh, labus uh, izvērtēšanas instrumentus, un šeit ir arī iespējama patiešām veiksmīga sinerģija. Uh, Ja mēs labāk vēlamies veidot eh, klimata un eh, enerģijas politikas vadlīnijas, tad noteikti šādi pētījumi ir ļoti nozīmīgi. Jāsaka, ka, protams, gaisa piesārņojums nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību un te var uh, ietaupīt uh, daudz naudas. Mēs runājam par 140 tūkstošiem uh, mirušo katru gadu. ir iespējams, eh, tātad samazinot eh, negatīvos efektus cilvēku veselību, ir iespējams ietaupīt 2,3 miljardus eiro gadā un 8,5 eh, miljardus, ņemot vērā šeit tādas vēl netiešos efektus. Protams, mums ir jāizvērtē arī citas politikas, citu, citi politiskie lēmumi. Un, ja mēs uh, labāk, efektīvāk īstenosim savas politiskās vadlīnijas, tad tas, protams, ļaus ietaupīt arī uz citu politiku rēķinu, uz uh, citām jomām. Un ieguvumi nozīmē to, ka mēs šo pētījumu patiešām uh, vērtēsim ļoti augstu. Protams, mums ir. Jāsaprot, kā uh, izvērtīsies šis vērtējums tagad Gans kungs no SD grupas un pēc tam citi kolēģi. Paldies! Paldies par veikto izpēti par eh, ietekmes izvērtējumu, ja mēs runājam par ieguvumiem un tātad kombinējot dažādas politikas jomas, patiešām ir iespējams ievērojami ietaupīt tajā pašā laikā arī rūpējoties par sabiedrības veselību. Nu, patiešām mēs varam eh, ļoti daudz ko sasniegt, un tas ir ļoti jauki, ka, piemēram, labāk, efektīvāk politika vienā jomā labvēlīgi ietekmē arī citas politikas jomas. Un, ja mēs runājam par uh, likumdošana, par labāku likumdošanu mums, piemēram, arī ir jāstrādā ar eh, uzņēmējdarbības ģenerālu direkciju, eh, jādomā arī par eh, jauniem standartiem, piemēram, ar dīzeļdzinēju aprīkotām automašīnām un tā tālāk. Ja mēs nospraužam ambiciozus mērķus arī enerģētikas jomā, tad mums nevajadzētu paaugstināt izmaksas, un es domāju, ka, protams, to var pārnest arī uz citām disciplīnām, citām jomām, un es patiešām gribētu, lai mums izveidot, izveidotos tāda cieša sadarbība ar DG, ar ģenerāla direkciju Enterprise, nosakot arī uh, augstāks standarts attiecībā uz dīzeļu, ar dīzeļu darbināmām automašīnām. Paldies, tagad Farijas kungs. Paldies Katrīnas Brejers vārdā. Viņa ir ALDE eh, ēnu referente par eh, nacionālajām emisijām un iepazīstoties ar eh, šo pētījumu un ietekmes izvērtējumu, es gribētu uzdot sakojošu jautājumu. Tātad metāna izmeša atmosfērā Tāpat kā amoniaks ir um, daudzējādā ziņā izskaidrojumi tieši ar uh, intensīvo lauksaimniecību. Es gribēju pavaicāt, vai jums ir kādas aplēses, um, cik daudz lauksaimniecības sektoram varētu izmaksāt metāna izmešu samazināšana saskaņā ar mēķiem līdz 2030. gadam, un kā jūs vispār vērtējat šādu iespējamību? Paldies! Paldies! Konečnas kundze! Paldies! Gribēju pateikties uh, par šo ļoti detalizēto pētījumu, kas uh, iezīmē ceļu uz priekšu. Mums tas ir jāuztver ļoti nopietni. Kamdēļ? Tādēļ, ka vairākas no mūsu direktīvām pārklājas un ir grūti atrast sinerģiju Un līdz ar to varbūt kaut kādas politiskās atlīnijas, politiskie lēmumi nevis viens otru papildina un padara darbu uh, auglīgāku, bet tieši pretēji mazina šo labo efektu. Ar gandarījumu konstatēju, ka klimata, uh, ka padomas klimata mērķi ir ļoti ambiciozi, domājot par tīrāku vidi, tīrāku gaisu, mums ir jāturpina izdarīt spiediens, lai piesārņotāji turpinātu samazināt emisiju daudzumu. Es augstu vērtēju to, cik daudz pūļu ir veltīts konkrētiem mērķiem, piemēram, nosakot nosakot augstākās sliekšņa vērtības uh, attiecībā uz cietajām daļiņām. Ir arī, protams, uh, lietas, kas vairāk sasaucas tieši ar lauksaimniecību, kas uh, tieši nav saistīts ar mūsu komitejas kompetenci, bet varbūt mums vajadzētu savu uzmanību pievērst, piemēram, galvenajām prioritātēm un pārāk neiedziļināties eh, detaļās, nevajadzētu varbūt eh, mēģināt noregulēt eh, izmešu daudzumu attiecībā uz pilnīgi visām vielām. Protams, amoniaka izmeši arī ir jāsamazina, mēs par to pārliecinājāmies, iepazīstoties ar šīm tabulām, bet nu, tur situācija ir jāpapēta dziļāk. Mums, protams, ir jāpatur prātā mērķi, mēs nedrīkstam pieļaut uh, tādu lieku pārklāšanu, pārklāšanos. Paldies! Eikhauts! Paldies! Gribēju pateikties Markusam Amanam par uh, veikto darbu, un uh, šī prezentācija bija tāda ļoti labi uztverama. Nu, un, uh, jā, protams, mēs uh, tagad nepeldamies naudā un. Uh, ir pienākuši grūti laiki, un es arī ļoti augstu vērtēju to, ka jūs pats daļu savu brīvā laika esat veltījis šim pētījumam. Un, eh, protams, šeit ir eh, saikne starp klimata enerģiju, gaisa kvalitāti, un šis pētījums šo starpdisciplinaritāti ļoti labi parāda, ka tas viss ir savstarpēji eh, saistīts. Man ir tāds varbūt ļoti vienkāršs jautājums Vai jūs arī padomē, padoms darba grupā uzstāsieties ar šī pētījuma rezultātiem? Tas nu dienu varētu būt ļoti vērtīgi, jo mēs patiešām zinām, uh, ka padome visu laiku tikai skatās uz uh, izmaksu ailīti un nedomā par veselību, uh, par sabiedrības veselību. Viņi tikai skatās tā tad, nu, uz pēdējo rindiņu, cik tad tas maksās un, un, un cik naudu tas izmaksās, bet uh, par veselību, nu jā, tas viņiem neliekas tik svarīgi. Bet uh, varbūt, ka vajadzētu nedaudz mēģināt uh, mainīt viņu domāšanas veidu. Bet, nu, domāju, ka uh, patiešām vajadzētu debats organizēt arī padomē, lai viņi visu laiku tā ļoti tūredzīgi neskatītos tikai uz uh, izmaksām, lai viņi uh, iepazīsts arī ar ieguvumiem. Esmu jums arī ļoti pateicīgs par to, ka pētījumā ir uh, ļoti labi ilustrēts, kā varbūt pārvarēt šo izaicinājumu, ņemot vērā to, kādas ir minimālās prasības un eh, kādi ir maksimālie ambiciozie mērķi. Šeit ir pieņemts lēmums par 67%. Nu, īstenībā tie ir tādi ļoti konservatīvi aprēķini un eh, ir Mm, jāsaka, ka komisija ir bijusi ļoti pieticīga vai tāda konservatīva savos aprēķinos, ņemot vērā, cik tā tad prasīs uh, šo uzdevumu izpildi, lai varētu pārvarēt uh, šo plaisu starp iespējamo un vēlamo. Mums ir uh, jāņem vērā zinātniskie atzinumi, fakti, un ja pētījumā tas ir rakstīts mēns uz balta, par ko tad mēs te vispār diskutējam, tas kļūst vienkārši muļķīgi. Bet, nu jā, tas ir jautājums, kas jāadresē citai institūcijai, nevis jums. Jums pat varbūt tas nav jākomentē. Jā, jūs uh, esat zinātnieks, jūs atturaties no jau kādiem politiskiem apgalvojumiem, nu varbūt tas arī ir labi. Uh, būtu patiešām interesanti dzirdēt, tad, kad mēs uh, diskutēsim par grozījumiem, mums vajadzēs arī datus par atsevišķām valstīm. Es esmu informēts, ka uh, emisiju izlīdzināšanas uh, izmaksām ir jābūt pieejamām, lūkojoties uz katru valstu atsevišķi. Es gribētu pavaicāt, vai mēs varētu iepazīties arī ar šiem datiem un tālāk par uh, Um, ves, iespējamiem veselības uzlabojumiem un Protams, uh, iespējams, ka būs nepieciešama vēl papildus analīze, varbūt jūs varat vēl ar kādu uh, sadarboties, ar Maiku Holandu, piemēram, un patiešām varat pastīties, ja šie uzdevumi tiek īstenoti, ko tas varētu uh, Mm, kā tas varētu ietekmēt cilvēku veselību un, protams, arī kaut kāds aplēsis par 2020. gadu. Jūs te runājat par 2025. un 2030. gadu, bet varbūt par nedaudz tuvāk nākotni, tātad 20. gadu gribētu kaut ko dzirdēt. Paldies! Paldies, Pedičīni kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī. Uh, ekspertam par eh, šo tik eh, saprotamo un ilustratīvo prezentāciju. Viņš ļoti detalizēti pastāstīja par šo ietekmes izvērtējumu. Eh, priekšlikumā, direktīvas priekšlikumā par gaisa kvalitāti ir noteiktas jaunas izmešvērtības attiecībā uz sēra oksīdu un citām vielām bet. Eh, bet nav pieminēts ūdeņrads. Bet tas ir ļoti svarīgi, piemēram, 0,01 eh, uz miljonu, 0,01 daļiņu uz miljonu. Bet ņemot gaisa paraugus, piemēram, pie naftas pārstrādes rūpnīcām, tur būs 3,3 daļiņas uz miljonu. Nu, tas jau ir krietni augstāks uh, skaitlis. Mums nav nekādu pētījumu par e, šīs vielas ietekmu uz cilvēku veselību ilgā laika periodā. Tātad attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas dzīvo tuvu šiem naftas pārstrādēm vai, piemēram, naftas uzglabāšanas e, dažādām naftas noliktavām. Domāju, ka arī šo vielu, tātad e, ūdeņradu, vajadzētu iekļaut sarakstā, ko piedāvā komisija. Paldies! Kārls Hainz Florens, lūdzu. Paldies! jau tika uzdoti daudzi jautājumi. Eh, Sie, äh, Gribētu arī uh, dzirdēt, vai komisija kaut kā ir reaģējusi uz šo pētījumu un vai ir domāts par stratēģijas maiņu. Ja mēs runājam par izmaksām, nu esmu nedaudz nobijies, ja kāds saka, jā, jā, tas jau ir ļoti neitrāli izmaksu ziņā, bet ir jau tā, ka piesārņotāji maksās un e, tautsaimniecības e, kontekstā skatoties, tas varētu būt ieguvums, bet katrs uzņēmējs atsevišķi, nu, viņš te redz pie apvāršņa samilstam tādus visai tumšus mākoņus. Nu, varbūt jūs varat vairāk kaut ko par to pateikt, nu, jo tam visam ir jābūt kaut kādai ietekmei, tas jau nepaliks bez sakām, bet, nu, kā tas varētu konkrēti izskatīties? Paldies! Paldies! Maties Grote, lūdzu, paldies! Bas Aikhauts jau teica, īstenībā jums vajadzētu ar šo prezentāciju kādreiz aiziet uz padomi, iepazīstoties ar klimata satvaru 2030. gadam, tas, kas notika 23. oktobrī padomē, iespējams, ka viņi ar jūsu pētījumu eh, nav iepazinušies. Nu, tā, tāda secinājuma man rodas. Kolēģi jau uh, daudz ko šeit minēja, un ja mēs runājam par uh, iespējamiem veselības uzlabojumiem un klimata aizsardzību, nu, ja jūs to mēģināsiet izmantot priekšvēlēšanu kampaņā, diez vai jūs partija uzvarēs. Un, uh, Citi domāt, ka tieši ievērot visus klimata pārmaiņu mērķus, tieši samazināsies darba vietas skaits, bet ja mēs runājam par iespējamo, par to, cik dzīvības teorētiski būtu iespējams glābt, tā ir statistika un cilvēki varbūt uh, nevienmēr to tā pareizi uztver. Es gribēju pavaicāt, cik lielā mērā jūs esat rēķinājušies ar ambiciozākiem mērķiem, vai uh, jūs esat domājuši tikai par tiem skaitļiem, kas ir ņemti par pamatu sarunu vešanai, vai varbūt ir pat kaut kāda vēl nu, augstāka latiņa šeit uh, uzlikt. Un uh, katrā ziņā sirsnīgs paldies, prezentācija bija patiešām iespaidīga. Mēs uh, to izmantosim savā darbā un Es ceru, ka arī abas pārējās uh, institūcijas varēs ar to iepazīties. Nu, tas ir labs darbiņš. Paldies! Paldies! Un pirms dot vārdu Aumana kungam, lai viņš varētu reaģēt, gribēju dot vārdu. Komisijā šķiet Hajer kungam vajadzēja būt zālē. Vai jūs gribat kaut ko papildināt? Vai jūs gribat komentēt šo pētījumu? Nu, jo, jo tas jau komisijai arī ļoti nozīmīgi. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Uh, important indeed. Jā, priekšsādātāji, patiešām man tas ir ļoti svarīgi. Vēlos komisijas vārdā pateikties um, mūsu viesim, arī visai grupai par to, ka likāt galdā papildu faktus, papildu skaitļus, jo te mēs runājam par tādu uh, valdības nozari, kas ir bijusi sarežģīta, grūti darāma lieta, un jūsu paveiktais lieta nodarēs arī mūsu turpmākajā darbā. Šodien kopā ar jums esmu šeit, lai klausītos, lai mācītos, un komisija to noteikti dara. Un vēlos atgādināt, ka ir ļoti viegli apmaldīties šajos skaitļos, un referents pilnīgi pamatoti norādīja, ka uh, šeit noteikti ir vērts domāt par to, kā labāk um, spēt uh, to visu saprast, uztvert. Un um, īsumā atgādināšu, ko savulaik komisija piedāvāja. Tik tiešām mūsu priekšlikums bija uh, šis te nek priekšlikums, uh, tā mēs to savā žargonā saucam, bet galamērķis būtu tas, ka mēs patiešām samazinām priekšlaicīgu nāvis gadījumu skaitu kas šobrīd ir apmēram 400 tūkstoši cilvēku gadā dabūt šo skaitli uz leju, tātad politiskas plānošanas ceļā dabūt lejā līdz 200 tūkstošiem. Un mm, ko mums šai sakarā šī prezentācija māca? Eh, tas, ka ir eh, iespējams par to pašu naudu paveikt ko vairāk, vai arī izdarīt to pašu par eh, mazāku, mazāku, mazākiem izdevumiem. Un uh, Tas eh, priecē, tas eh, noteikti interesēs eh, mūsu plānotājus un, un, un plānu kalējus. Tā kā varu teikt tikai un vienīgi lielu paldies jums, parlamentam, kā šādu prezentāciju mēs šodien varējām uzklausīt. Paldies! Nu ko, došu vārdu mūsu viesim. Un e, ir ienākušies arī daži kolēģu jautājumi. Tad lūdzu jūs reakciju. Paldies priekšsēdētāji. Tik tiešām e, īsumā centīšos atbildēt uz šiem jautājumiem. Bija jautājums par metāna izmešiem un metāna radītajā, radīto izmaksu komponenti e, tieši lauksaimniecībā. Tā ir tiesa. Metāns uh, ir eh, tātad siltumnīca efekta gāze numur viens eh, un klimata enerģētikas paketē tam ir mm, pievērst uzmanība. Eh, tiek spriest par to, vai metāns ir iekšā šai tirzniecības schēmā un noteikti būs jāpanāk kāds kompromiss par metānu cita starpā. Jaunais elements ir tāds, ka gaisa kvalitātes priekšlikums atzīst metānu arī kā gaisu piesā, gaisa piesārņotāju vielu, kā būtisku zemes līmeņa ozonu prekursoru. Uh, kas eh, tagad eh, beidzot ir atzīts arī zinātniski. Metāns ir arī viens eh, no lielākajiem faktoriem, kas izraisa zemes līmeņa ozona, uzkrāšanos un negatīvi ietekmē kā klimata, tā gaisa kvalitāti un tā rezultātā cilvēku veselību. Komisijas priekšlikumā tā doma ir tāda, ka metāna gadījumā tiktu veikti tie pasākumi, kas uh, neko nemaksā, uh, Tātad eh, tā ir, eh, tā, vai arī kas ir sākotnējās izmaksas, sākotnējās investīcijas, kas vēlāk eh, būs ar atdevi. Teiksim, biogāzes ražotnes tiktu modernizētas un komisija savā priekšlikumā ar nolūku tieši gaisa kvalitātes frontē aicina veikt tos pasākumus, kas nemaksā naudu, kas nav tīri, tīrā veidā izdevumi Eh, līdz ar to metāna līnijā izdevumi lauksaimniecībai, eh, lauksaimniecības nozarē ir nulle. Bija eh, vēl viens jautājums par to, vai dati ir pa valstīm par veselības ieguvumiem. Jā, dokumentā to ne, tas netika iekļauts, tāpēc, ka bija lapošu maksimālais skaits noteikts, bet tīmeklī visu to varat atrast visu šī te informācijas eh, sistēmas izmaksas ehm, par dažādām kategorijām, tas viss ir internetā. Ir eh, dati arī par 20. gadu, vienkārši nesam vēl to pārunājuši ar valstu ekspertiem eh, un pārbaudījuši to visu. Un ir viena liela atruna par detalizēto datu kvalitāti uz 20. gadu to vienkārši nesam tātad vēlreiz pārbaudījuši. Makroekonomiskā ietekme. Tā tiek analizēta ļoti rūpīgi, ļoti plaši. Tāpat arī naudas atplaudīja tautsēmniecībā tika vērtēti, kā šī nav, kā tāda ieguldītā nauda varētu atgriezties tautsēmniecībā. Īpaši slodzes sadalījums pa dažādām nozarēm ir tātad konstatēts, ka nu, ja atļausiet, vēlētos paskaidrot. E, ekonomiski tādā opti optimālā perspektīvā 75%, e, tātad e, par 75% aizlāpīts caurums izmaksu sadalījums pa nozarēm sanāca, ka ir nesamērīgi smagas tieši uz lauksainiecības uh, Uh, nozares pleciem, un tāpēc bija šis ierosinājums palaist uh, šo latiņu mazliet zemāk no 75 uz 67%, lai lauksaimniecība tik smagi neciestu. Bet tas ir tikai tad, ja ņem vērā papildu izmaksas. Ja mēs skatāmies, ko nozars tagad jau, tā teikt, maksā no savas uh, kabatas, tad lauksaimniecība maksā ļoti maz. Galveno uh, rēķina daļa apmaksā ražošana, apmaksā enerģijas ražotnes, eh, transports. Tā kā pilnīgi noteikti situācija nav taisnīga eh, pret dažādām tautsveiniecības nozarēm. Eh, rūpniecības uzņēmumi maksā rēķina lauvas tiesu, mm, transports, mm, elektrības ražotnes, bet lauksainiecība ļoti maz. Uh, Eh, nākamajā priekšlikumā lauksainiecībai tiks eh, prasīts vairāk un eh, tiks mē, tātad būs mēģinājums šo, šo iet, doties tādā nu, taisnīguma, godīguma virzienā. Un, ja paskatāmies uz kopējām izmaksām, tad uh, lauksainiecības daļa tajā visā ir ļoti niecīga. Un visbeidzot bija jautājums par to, vai esam analizējuši arī tādus ambiciozākus iespējamos mērķus. Jā, esam to darījuši skatījušies, cik Eh, pa 5% intervāliem, eh, kas notiek eh, ceļā uz maksimāli 100% šo te caurumu aizlāpīšanu. Un, nu, jau diezgan ātri šie, šie vēl ambiciozākie tātad, līmeņi tika tā klusiņām nostumti malā, jo, nu, tur tad piepola un izmaksas iegūst kosmiskus apmērus. Paldies! Vārds referentei. Paldies, priekšsēdētāji, liels eh, paldies par šo sarunu. Pāris lietas vēlos piebilst. Kā referente, iespējams, esmu veltījusi nedaudz vairāk laika un uzmanības visiem šiem jautājumiem, bet tik tiešām mums jāatceras, ka mēs te runājam par uh, nu, tādu saimniecisku ekonomisku modeļu modelēšanu. Un kaut arī es eh, pilnībā pieņemu to, ka šeit iezīmēs eh, tāds turpmākajamais ceļš, bet praksē tas izskatīsies citādāk. Mazliet citādāk. Un jāatceras arī tas, ka tie mainīgie, tie nezināmie nav absolūti skaitļi. Tas tā ir kaut kāda. Uh, relatīva vērtība pret, eh, pret eh, teiksim, prognozēto tautsāniecības izaugsmi laikā līdz 20. vai 30. gadam. Mēs runājam par citiem mainīgajiem, eh, piemēram, oglekļa cēnu, tirgu. Tas nav pārāk pieminēts. Un šie dažādie priekšlikumi, kas kopā veido NEK paketi, tie ir dažādas piesārņotāju vielas, ne tikai metāns, ne tikai amoniaks. Un to proporciju, to svars eh, šajā kopējā katlā uh, nav tāda, kas atbilstu šī brīža politikai siltumnīca efekta gāzu lauciņā. Tā kā domājot par eh, nek, mēs domājam par šo kopējo kontekstu, par uh, kopējo ambīciju līmeni. Un ir, nu, tie pamatā politiskie plāni, uh, Eh, kas šobrīd netiek kustināti, kas eh, nav aiztiekami, un to nedrīkst ignorēt. To nedrīkst aizmirst. Mums ir jāsaprot, kā šīs mm, jau fundamentālās mm, šie politiskie plāni eh, varētu attīstīties nākotnē, vai tie būs pamatot arī nākotnē. Un tas, lūk, manā ieskatā būs būtisks uzdevums Un, jo kamēr mēs šeit nerunāsim par līdzšai pastāvošās kārtības, nu tādu apstrīdēšanu, eh, tad nedomāju, ka kāds par to aizdomāsies un vispār ieinteresēsies. Mums ir jāsaprot, ko mēs ņemam par pamatu mūsu turpmākajām sarunām. Šeit mums ir eh, eh, tā, tāds vērtīgs, cienījams piemērs tam, kādu pieeju, kādu izpratni ņemt par pamatu turpmākajos plānos, un tad jau tad varēsim aktīvāk uh, iet uz priekšu. Un pirmkārt, uh, protams, protams, uh, tur pat nav jādomā, mēs vēlamies maksimāli augsti, augstu celšu ambīciju latiņu. Bet, nu, jāsaprot, ka te ir nepieciešama, būs nepieciešama tā daudz skrupulozāka piedāvājumu un uzdevumu un risinājumu izpēte. Uh, un esmu ar komisiju plašāk, sīkāk par to visu runājusi, un komisija to atzina. Mm, bet šeit ir vēl plašs darba lauks, ir jāslīpē detaļas, jāvienojas par kopīgu izpratni sīkās lietās, un ir jābūt skaidrai izpratnē par to, kā šajā procesā piedalās uh, visas tautsēniecības nozars. Um, nemaldināsim sevi, 30. gads tikai izskatās uh, tāla nākotne. Bet uh, vēl ir visa iespēja panākt tādu lūzumu šai, šai procesā. Un uh, vēlētos komitejas locekļiem un arī ēnu, um, ēnu kolēģiem norādīt ka mums ir tāda objektīva, zinātniskā, analītiska bāze, fakti, apsvērumi, prognozes, un es domāju, to mēs varam visi atbalstīt. Šāds ziņojums, šāds dokuments ir ļoti vērtīgs, noderīgs eh, turpmākajos eh, mūsu manevros, un tas ir instruments, kas eh, mums var noderēt par tādu papildu instrumentu mūsu pozīcijas pamatošanai un aizstāvēšanai nākotnē. Paldies! Jā, paldies eh, referentes kundzei, paldies jums par pat formulējāt. Līdz ar to arī šo darbu kārtības punktu varam slēgt, esam to izskatījuši. Nākamais punkts. Iespējams atcerēsieties, ka savulaik, kad uh, vēl tikai sastādījām šīs dienas uh, darba kārtību, apmainījām vietām 18. un 19. Uh, punktu. Un, nu, tātad tagad uh, ķersimies pie mm, aizlieguma zvejā izmantot dreifējo, dreifējošo tīklu izmantošanas aizliegums zvejā, jo ir nepieļaujami augsts uh, piezvejas risks. Un uh, vēlos uh, tagad dot vārdu Frontes kungam, mūsu referentam. Kolēģi, kolēģi, lūdzu klusumu zālē komitejas darbs turpinās. Eh, neviens nav izsludinājis nekādu pārtraukumu vai sarunu pauzi. Paldies, eh, paldies, saka Frantis kungs. Tātad drifter tīkli. Tāds eh, zvejas rīks, par kuru daudz ir ticis runāts, tie reizēm var sasniegt pat 100 metru garumu atsevišķos gadījumos. Šobrīd ir aizliegti tīkli, kuri kopējās ganums pārsniedz 2,5 km Eiropas ūdeņos. Un parasti e, tie ir sastāv no 30-40 metru gariem posmiem. Principā tā ir siena ūdenī, kas e, ļoti ievērojami e, ietekmē vidi. Pēdējā laikā ir notikusi pārēja uz e, lielākām linumācīm. E, kas eh, negatīvi ir ietekmējis eh, migrējošo eh, sugu izdzīvošanu. Un arī cita veida ietekmē, piemēram, jūras bruņu rupuči tagad mm, cieš zoben zīves cieš. Un, nu, mm, komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu, kas Eh, kas atzīst, ka esam tādā sarežģītā, neapskaužamā mm, situācijā, eh, tīri no likumdošanas konteksta raugoties. Eh, šī, šī brīža saistošie noteikumi ir viegli apējami, ignorējami. Zvejnieki izmanto drifter tīklus principā nelegāli un noķer tādas jūras radības, kuras nedrīkst ķert. Un Eiropas Savienībā atkal un atkal ienāk ziņojumi sūdzības par m, mm, principā nelegālu driftartīklu izmantošanu zvejā eh, Francijas, Itālijas ūdeņos. Situācija ir sarežģīta. Mēs runājam par zvejas rīku, kas ir ar būtisku ietekmi uz vidi, uz eh, aizsargājumām sugām, un komisija tāpēc ir sagatavojusi priekšlikumu, eh, kas daudz ieskatā ir provokatīvs radikāls. Komisija uh, piedāvā aizliegt drifter tīklus visos uh, Eiropas uh, ūdeņos. Ir tikai četri panti principā. Trešais pants ir tas galvenais lietas būtība, kas uh, noteiks to, ka uh, tiek aizliegta drifter tīkla izmantošana zvejā. Uh, un ka tas eh, tagad ir eh, sankcionējams pārkāpums, eh, ja šādi tīkli tiktu atrasti uz veizkoģu klāja. Un komisija, es, es esmu pārliecināts, ir sagatavojis ļoti labu uh, ietekmes izvērtējumu, tostarp tur aplūkots uh, status quo variants, kas uh, paredz um, to, ka situācija paliek tāda pati. Uh, un pretējā spektra pusē ir uh, pilnīgs aizliegums, un pa vidu ir tādi starp varianti. Um, ehm, selektīvs uh, eh, drifter tīklu aizliegums, mm, kas paredz to, ka tiktu aizliegti tikai tie bīstamākie gadījumi, uh, kas vislielākā mērā uh, ehm, apdrauda ehm, zvejas uh, ilgtspēju, zivkrājumu ilgtspēju, un ir tātad. Uh, šis te trešais variants, kas mm, šķiet eh, komisijai pašai vislabāk patīk, to var nojaust. Zvejas jautājumu komiteja, kas ir to apsvērusi, mēs paši būtu vēlējušies eh, to piedalīties šī lēmuma pieņemšanā, eh, tātad slietas par labu šim te selektīvajam aizliegumam, jo uh, Šobrīd trūksta um, informācijas, kas uh, ļautu tā viennozīmīgi, absolūti objektīvi norādīt, ka um, drifter tīkli ir viennozīmīgi izskaužami. Um, bet, uh, nu, trūks, trūks zinātniskās uh, faktu bāzes, lai īstenotu šo trešo variantu, proti, um, proti selektīvu aizliegumu praksē eh, tātad zeļ un plauksta eh, likuma neievērošana, pārkāpšana un trūkst, eh, trūkst datu trūkuma apstākļos, tad ir šis te maksimālais risinājums, mm, tātad aizliegums. Tas, šis totālais aizliegums tiek plaši kritizēts ne tikai no tieši ieinteresētajiem pusēm, bet arī no dažādām eh, politiskām grupām, kas eh, ļoti uzmanīgi klausās, ko saka ehm, tātad zvejnieki, zvejnieku apvienības un eh, norāda to, ka vēl pirms kāda laika šis tīkls bija, nu, tā teikt, cienījams tīkls, plaši izmantots, un ka tagad tiek apdraudēta arī cil, cilvēku, piekrastes iedzīvotāju, pilsoņu eh, izdzīvošana, eh, viņiem tiks atņemta maize un iztika, bet eh, nav tik traki ieguvumi ir neatcerami lielāki par mm, nu, tām nērtībām, ko nāksies pieciest, ieviešot mm, tātad drifta tīkla aizliegumu. Un uh, Ehm, mūsu priekšlikums eh, ir eh, tātad raudzīties, lai tiktu precizētas eh, komisijas izmantotās definīcijas un lai tiktu precizēti tīkli pa veidiem, pa paveidiem, pa kategorijām un lai sagatavotu mm, tādu kompetentu labu atzinumu šajā jautājumā. Ehm, mēs ņemam par pamatu komisijas ziņojumu, kas ir ļoti tāds kodolīgs, eh, bez eh, liekvārdības, eh, runā par lietu. Mm, tāpat arī nākamais solis bija tikties un uzzināt to, kāds viedoklis ir ieinteresētajām sabiedrības daļām, proti zvejniekiem, piekrastes iedzīvotājiem. Uh, Un eh, tāpat arī pienākums eh, bija aplūkot eh, iespējamās alternatīvas. Un tad gala beigās to visu nolikt uz galda un piedāvāt dalību valstīm izlemt. Un šeit ir tad divas iespējas. Dalībvalsts pati var pieņemt lēmumu par totālu aizliegumu vai arī uh, Eh, dalībvalsts eh, nelēmj aizliegt driftartīklus pilnībā. Un tad eh, atkāpes ceļā, izņēmuma kārtā, driftartīklus varētu izmantot vēl 18 mēnešus līdz 16. gada vidum. Ar nosacījumu, ka tiek uh, ievākta papildu informācija par to, kā, kā sekmēja šo tīklu izmantošanu. Tātad tikt izvirzīts papildu pienākums šī tīkla, šādu tīklu izmantotājiem uh, veikt tādu pilno uzskaiti par uh, to, kā norit zveja ar šiem tīkliem, um, kāda ir vides ietekme pa uh, drifter tīklu paveidiem, tipiem parametriem, kā tas ietekmē, piemēram, eh, aktīvi migrējošas sugas, un eh, ir tātad eh, jābūt vērtējumam par šī šāda aizlieguma socioekonomisko ietekmi. Tas dalībvalstis, kas jau prasīja izņēmumu, atbrīvojumu no šī totāla aizlieguma, tad tiek īpaši lūgtas to nodrošināt šo informāciju un eh, pēc tam komisija tātad eh, balstoties šajā eh, izsmeļošajā uh, informācijā varētu lemt par tādu permanentu uh, selektīvu aizliegumu, kas, uh, kas tad nozīmētu to, ka balstoties objektīvos apsvērumos tiek aizliegti tie kaitējošākie, nesaudzīgākie drifter tīkli. Tā kā Lūk, aicinu ikvienu aizdomāties par šo atzinumu un apsvērt to, kādas varētu būt iespējamās alternatīvas šajā ļoti nepārprotamajā situācijā. Ir viennozīmīgs priekšlikums no komisijas puses, bet nu, tas ir darbiņš, kas mums ir jāizdara, jo kādas ir iespējas mūsu priekšā. Uh, totāls aizliegums vai selektīvs aizliegums. Citu variantu nav. Totālu aizliegumu nozare noteikti apstrīdēs, ehm, arī pilsoņi, Eiropas iedzīvotāji to apstrīdēs un nevēlēsies pieņemt, tā kā mums šeit ir neatliek nekas cits, kā domāt par to, kā uh, noņemt no aprites tos driftartīklu tipus kategorijas, kas nodara vislielāko kaitējumu. Un, lai tas varētu efektīvi notikt, noteikti būs nepieciešams laiks, laiks, kurā, teiksim, mazie zvejnieki, kas atstāja niecīgu ietekmi uz, uz uh, zivīm, uz jūras dzīvniekiem varētu būt atbrīvoti no šī pienākuma. Paldies! Paldies! Šajā komisijas priekšlikumā aizliegt visus dreifējošos tīklus tā uzreiz ar vienu spalvas vilcienu, nu tas ir diezgan pārsteidzoši. Uh, jo uh, ietekme uz vīdi nemaz nav ņemta vērā mm, atsevišķās zivsaimniecībās. Piemēram, uh, mazāka apmēra uh, zivsaimniecībās, kas nerada nekādu uh, kaitējumu videi vispār. Piemēram, sārdīņu zveja Galīcijā. Viņi izmanto īpašu trepējošā tīkla veidu. Tā ir īpaša uh, zvejas tehnika, kas uh, uh, koncentrējas tieši uz sardīņu zveju un nerada nekādus tur blakus efektus un zaudējumus. Uh, Mm, kas varētu apdraudēt kaut kādas citas sugas, un līdz ar to nekādi tur pasākumi nav, aizsardzībai nav nepieciešami, tādēļ aizliegums šeit ir pilnīgi neattaisnojums. Un apmēram 400 eh, kūģu, kas izmanto eh, tīklus, eh, šādu veidu tīklus Galīcijā, un ja tiem tiks aizliegts tos izmantot, nu, uh, mēs nedarīsim neko jūras resursu saglabāšanas eh, labā. Nu, nevar tā visiem visu uzreiz ņemt un aizliegt. Tas viss novedīs eh, tikai pie noteiktu zivsaimniecības veidu, eh, izskaušanas, un dažas valstis eh, prasa, lai šis dokuments tiktu sūtīts atpakaļ komisijai pārstrādāšanai. Mēs arī nedomājam, ka komisija ir pietiekami paskaidrojusi, mm, kāpēc šāds vispārējais aizliegums. Vispirms ir vajadzīgs kārtē, kārtīgs ietekmes izvērtējums. Un drēbējošie tīkli ir dažādi, nav veikta dažādot šo te. Uh, tīkla tipu e, ietekmes izvērtējums ir e, mazas ģimenes e, zivsēmniecības, kas izmanto viena veida tīklus un ir milzu industriālas zvejniecības, kas izmanto milzīgus tīklus. Tās ir lielas atšķirības. Nu, mazajām mm, zivsainiecībām e, šāda normas, šāda aizlieguma ieviešana pirmkārt būs sarežģīta, viņi izmanto selektīvus tīklus un ir jāievēro proporcionalitātes princips, jo mūsuprāt zinātnīsku pierādījumu nav un pro problēmas risinājumam šis ir neproporci neproporcionāls piedāvājums. Un es aicu aicinu referentu atbalstīt šo te pieeju, ka aizliegums var attiekties uz noteiktiem drepējošo tīklu tipiem, lai aizsargātu noteiktu jūras faunas pārstāvis. Bet vispirms, protams, ir jāveic zinātnisks pētījums, ietekmes izvērtējums, un deleģētos aktus mēs te vispār nevaram pieļaut. Ir lietas jādara saprātīgi, mierīgi, likumdošanas procedūra ir jāizvēlas tāda, kas būtu pareizā, ir jādomā par to, par kādiem zvejniecības mēs eh, runājam, nevis eh, runājam par visiem trēpējošiem tikliem. Kā putas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties referentam par ieguldīto darbu ziņo, darbā eh, pie ziņojuma. Es domāju, ka uh, mums vajadzētu īpaši piestrādāt pie grozījumu fāzes priekšlikumā, komisijas priekšlikumā ir virkne trūkumu. Nav uh, nodalīti uh, dažādi uh, drepiešu tīklu tipi. Cilvēki izmanto dažādus zvejas rīkus, uh, lai uh, nozvejotu noteiktas uh, sugas. Un Un es, protams, pozitīvi vērtēju komisijas vēlmi nodrošināt uh, lielāku, labāku aizsardzību aizsargājumam uh, jūras uh, faunas sugām, piemēram, uh, jūras bruņurupučiem, bet nu nevar jau tā paņemt un aizliegt uzreiz visus drēfējošos tīklus. Mm, tas negatīvi ietekmēs tās eh, kopienas, eh, kuras eh, piekrastes zonās pārtiek un ir atkarīgas no neliela apjoma piekrastes zvejas. Tā kā ir jāizskata visas prasības, jāskatās, kas un kāpēc jāaizsargā. Uh, Un nedrīkst aizmirst arī par to, ka jāaizsargā uh, noteikti zivsaimniecības un faktiski zvejnieku dzīvesveids, tāpēc es ierosinu uh, tomēr pārskatīt šo te prasību, kas tiek attiecināta uz visiem. Eh, ir galu galā arī šis te viena tīkla likums E, par to, e, un vajag do, domāt, vai mēs turamies pie tā, ka uz e, zvejas kuģa var atrasties tikai viena veida tīkls vienlaicīgi. Un itāļu valodā ir līnuma ats, kas saucās feretāra, un jādomā par to, vai tas būtu aizliedzams, jo tas, eh, tā izmērs ir 15 mm, tātad līnuma acis ir 15 mm, un eh, zināmos apstākļos iespējams, ka to varētu lietot, jo, ja eh, no, būtu šis te pilnīgais aizliegums, tad zvejnieku kopienām piekrastē pienāktu grūti laiki. Un ir vajadzīgs, un ir jādomā arī par finansiālo atbalstu pārējais periodā. Un šeit vajadzētu paredzēt noteikts atkāpes no jauno normu piemērošanas līdz 2017. Eh, gadam vajadzētu panākt kompromisu starp šiem pretrunīgajām prasībām. Tā kā kungs. Paldies. Paldies priekšsēdētājiem. Šis priekšlikums nepilda tam paredzēto uzdevumu. Jau gadiem mums stāsta, kā kopējā zivsaimniecības politika realizēs reģionālu pieeju. Nu, šī nav nekāda reģionāla pieeja. Tā ietekmēs uh, maza apmēra e, saimniecības, zvejnieku saimniecības apvienotajā karalistē vienkārši tiks e, e, aizslaucīt no zemes virsmas, ja mums būs šis viens tīkls visiem, viens noteikums visiem tiks piemērots. Šī te pieeja ļoti neveikla, cenšoties visu izdarīt vienā rāvienā. Liekas, ka komisija vienkārši nav pild, izpildījusi mājas darbus. Uh, Eh, jo šeit iznāk, ka visiem drēpējošiem tīkliem eh, pret visiem attieksmi ir vienāda, ka tie visi ir pilnīgi vienādi un tos visus vienā laikā vajag aizliegt. Tā kā es nevaru atbalstīt priekšlikumu tāds, kā tas šobrīd ir, tas ir jādod komisijā atpakaļ un arī jāatgādina, ka ja viņi vispār uh, runā par reģionalizāciju, tad viņiem vajadzētu uh, to sākt darīt. Beidziet vienreiz. Uh, vienādu attieksmi pret visām zivsaimniecībām un e, respektējiet zvejniekus e, tā, kā viņi to ir pelnījuši. Citādi e, nekādas labās attieksmes, labās labas komisijai neredzēt. Un tagad Maisners kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, ir žēl, ka kolēģis neko neteica par pašu atzinumu, bet tikai par sākotnējo komisijas priekšlikumu. Es gribēju teikt, ka atzinums man patiešām ļoti patīk un ir ļoti labi, ka kāds vispār, nu, pazīst drēbi un jūs esat jūras biologs un tas ir patiešām eh, ļoti labi redzams. Uh, Jā, mums ir jāizteno zivsaimniecības reforma un, protams, ir jāaizsargā mūsu resursi. Mēs vēlamies, protams, turpināt zvejot, mēs vēlamies turpināt izmantot mūsu jūras, bet arī biodaudzveidība ir ļoti svarīga un jāaizsargā konkrētas sugas, bet, nu, negribam uh, tagad, lai visi zvejnieki met tīklus krūmos. Tādēļ šis atzinums ir ļoti svarīgs un Zivsaimniecības komiteja teica, šis priekšlikums vispār nav nekur uh, liekams, tas ir jādod atpakaļ komisijai, un man šķiet, ka komisijas priekšlikums nu nav īpaši izdevies, lai neteiktu vairāk, proti pilnībā aizliegt uh, drifter tīklus uh, bez jebkādajiem izņēmumiem un atkāpēm, tas ir galīgi aplam un tas sodītu arī tos, kas izmanto mazākus drifter tīklus. Un ir uh, konkrētas uh, zvejniecības nozars, kur bez tā patiešām nevar izteikt. Jā, nu. Skotijā un arī eh, pie īrijas eh, krastiem patiešām cilvēki izmanto, eh, tiek zvejots ar mazākiem drifter tīkliem, tur nav nekā slikta vai nepareiza, nu nevar pilnībā aizliegt šos drifter tīklus, piemēram, ir jau arī atšķirības, ir tādi milzīgi drifter tīkli, kas tiek aizliegt, piemēram, vidusjūrā, jo tajos citreiz iepinas arī vaļi, nu jā, tos var aizliegt, tas ir visai pareizi pareizi, bet uh, nevajag aizliegt pilnīgi visu un varbūt varētu izmantot dzīvesaimniecības fondu, lai varētu palīdzēt zvejniekiem tajā brīdī, kad viņi mēģina pāriet uz ilgspējīgām, ilgspējīgākām uh, zvejniecības metodēm. Un šie milzīgie, jā, nu, vairākus kilometrus garie drifta tīkli patiešām ir jāaizliedz. Tur uh, tas ir pareizi. Un ir jāpasaka, lai dalību valstis saprot, kur tad ir iespējams veikt tādu ilgtspējīgāku zvejniecību. Nevienmēr jau tas ir pierādīts, bet šāda mazāka mēroga zvejniecība būtu patiešām apdraudēta, ja tīkli tiktu aizliegti pavisam. Tādēļ dalību valstīm ir, nevar to pilnībā aizliegt, bet, protams, dati ir jāapkoko. ir jābūt datu bāzei un mums ir jāsaprot, ka zivsaimniecības komiteja ir veikusi aprēķinus, ņemot vērā to, cik daudz uh, tiek uh, nozvejots katru gadu, tad, nu, patiešām tas joprojām vēl ir ilgtspējīgi vai nē un vides komiteja. Šī ir vides komiteja, tādēļ mēs rūpējamies par daudzveidības, uh, biodaudzveidības saglabāšanu. Un nav tā, ka mēs gribam aizliegt pilnīgi visu. Es domāju, šis ir pareizais um, virziens, bet, nu, protams, atzinums ir ļoti izdevies, un mums ir jāsaprot, ko darīt ar šo komisijas priekšlikumu. To varētu grozīt. Paldies. Grazie. Adesso la collega Rodriguez Rubio. Paldies. Rodriguez Rubijas kundze. Paldies, mēs uzskatām pašlaik. Zivsaimniecības nozari cīnās ar grūtībām. Mums ir jāsaglabā uh, jūras resursi un drifter tīgli patiešām ir bīstama zvejniecības forma. Jāsaka, ka ir uh, bijušas pārbaudas, inspekcijas, bet to uh, skaits nav bijis pietiekams un uh, tās nav bijušas pietiekami efektīvas. Tādēļ daudzi joprojām uh, izmanto milzīgos drifter tīklus. Komisija vēlas aizliegt drifter tīklus pavisam, bet jāņem vērā bio daudzveidības aizsardzība un uh, Eh, jāsaka, ja pilnībā viss dreifējuši tīkli tiks aizliegti, tas eh, radīs milzīgas problēmas. Nu, mēs neesam problēmas būtību izpratuši līdz galam. Mēs izveidojam uh, Eh, dažādas inspekcijas, bet sankcijas par nelikumīgu zvejošanu nav pārāk stingras. Mums ir jāparūpēs, lai cilvēki ievērotu spēkā esošos likumus, un ja mēs nekontrolēsim likumu piemērošanu, nu, tad jau būs liels grūtības. Es domāju, ka pilnīgs dreifējošo tīklu uh, aizliegums uh, apdraudētu rūpalu kopumā, piemēram, Galīcijā vai Andalūzijā, kā arī citos Spānijas reģionos. Nu, tas zvejnieku dzīvi ietekmēs uh, ļoti slikti. Zvejniecībā ir ne tikai darba vietas, nē, uh, tas ir rūpels, kas arī uh, aizsargā vidi. Mums ir uh, jāpadomā varbūt uh, par tādu uh, mazāka mēroga zvejniecību, ir jābūt e, šādas mazāk, šaurāk mēroga zvejas aizsardzībai, ir jāpapularizē tādas e, jūras resursiem traudzīgākas zvejniecības metodas un domāju, ka pilnīgs dreifējošo tīklu aizliegums ir nepieņemams ne tikai kvantitatīvo, bet arī kvalitatīvo aspektu dēļ. Uh, Tādēļ eh, referenta atzinums par komitejas priekšlikumu noteikt jaunu citu termiņu aizliegumam ir patiešām labs. Mums ir jāizvērtē arī citas zvejniecības metodas un jāsaprot, ko darīt, ja citas ir īpaši kaitīgas. Ja mēs atbalstīsim šo pilnīgo aizliegumu, ir jāparūpēs arī par atkāpēm, bet tas vienā brīdī varētu izrādīties patiešām kontraproduktīvi un mēs atbalstām referenti ieteikumus. Ja būs atkāpju sistēma tādā plašākā kontekstā, tad mēs varētu atvērt durvis nelegālajai zvejniecībai, un to jau mēs gribam uh, novērst. Mums ir. Incluir, eh, ya con mums ir jāaizsargā mūsu jūras, tajās dzīvošie organismi un ir jāatbalsta mazāka apmēra zvejniecība un jāsaprot, kuri jūras resursi ir visvairāk cietoši no pārliecīgas zvejas. Jābūt sankcijām, kontrolēm, arī sodiem, ja nepieciešams, un gal, galā regulas ir jāizteno pēc burtu un gāra, ir jāizsargā šīs, eh, šī mazāka mēroga zveja. Tas ir eh, ceļš uz ilgspējīgu zvejniecību. Paldies! Grazie, adesso il kolēģi Eikau. Eikhaut kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir eh, jāizbildina Līna Engstroma. Viņa ir ēnu referente, bet tieši šobrīd viņa uzstājas zvēni, eh, zivsaimniecības komitejā. Nu, viņa nevar būt divās vietās vienlaicīgi. Jā, daudz, kas jau šeit izskanēja. Es gribēju pateikties atzinuma autoram Nu, es domāju, ka šis atzinums varbūt ir tā vēl maigi formulēts, tur nav tā kā ar nāzi nogriezt, atgriezīsim atpakaļ komisijai šo priekšlikumu un miers, un man patika visai labi Dankana kunga priekšlikums. Un jau 90. gados bija ANO rezolūcijas par šo tematu, tā tad negribu nokļūt, eh, negribu, lai šeit rastos eh, problēmas ar startautiskajām organizācijām, bet, bet tiešām ANO ģenerālā asamblēja par to jau ir runājusi, mēs tajā skaitā. Uh, Un ir arī 90, ar 92. gado datēta Eiropas likumdošana, un problēmas rodas tādēļ, ka katreiz spriežot par likumdošanu, mēs saprotam, ka tāda aizliekšana kopumā nav labākā metode, un likumos ir daudzi tādi caurumi, un kāds var mēģināt pa tiem iespraukties. Tādēļ mums ļoti uzmanīgi jādomā ko darīt. Paldies mūsu atzinuma autoram, ka viņš ir izvēlējies tādu labu zelta vidusceļu. Mēs uh, neatbalstām šo pozīciju. Mēs ar lielu prieku sadarbosimies ar uh, referentu katrā ziņā. Gribēju pateikties Maisners kundzei, mm, kā arī kolēģiem no GOE un SD grupas par komentāriem. Domāju, ka mēs varēsim patiešām uh, Ah, panākt kaut ko vairāk, nevis tikai atdot ah, atpakaļ šo priekšlikumu komisijai un neko nedarīt. Nu, tad tas būs ah, tas pats, tāda pat rīcība kā komisijas rīcība, kad mēs viņiem pārmetam, ka viņi nedara gan daudz. Tagad daži vārdi par pārkāpumu procedūru pret Itāliju. Mēs dzirdējām, ka šī procedūra ir atsaukta. Uh, Nezinām kādēļ, bet varbūt jūs mums varētu paskaidrot, kāda ir lietu kārtība un ja komisija lems patiešām atsaukt eh, ko, šo pārkāpumu procedūru, gribēju pavaicāt kādēļ. Paldies! Grazie! Paldies! Briāno kungs, kas ir uh, referents uh, zivsaimniecības komitejā. Briāno kundze, paldies priekšsēdētāju kungs, es ceru, ka varu kaut kādā veidā mēģināt uh, šīs diskusijas ievirzīt pareizajā gultnē. Gribēju pateikties atzinuma autoram, gribēju pateikties arī par to palīdzību, kas tika izrādīta zivsaimniecības komitejā, un es gribētu, lai tiktu atbalstīt arī man priekšlikumu zivsaimniecības komitejā. Kā referente. Es tagad uzsūtu šo informāciju, klausos kolēģi ieteikumos. Protams, mēs gribētu arī dzirdēt, ko jaunie komisāri par to visu domā. Esmu pret pilnīgu liegumu, ko eh, piedāvā Eiropas komisija. Esam noraizējušies, ka daži vēlas visu šo priekšlikumu vienkārši atdot atpakaļ komisijai. Es domāju, ka Marko Frontes eh, piedāvājums tomēr ir labāks jādomā par iespējamām modulācijām, grozījumiem. Šeit ir četras dažādas pieejas. Tātad pirmām kārtām saglabāt esošo situāciju, ņemot vērā ilgtspējas jautājums un tā tālāk. Un varbūt ir arī kaut kāds vidusceļš, proti domājot par katru zvejas rīku atsevišķi, par katru tīklu un tā tālāk, bet ir arī vēl priekšlikums, ko tāda komisija mums ir piedāvājusi, proti pilnīgs simtprocentīgs driefējošo tīklu aizliegums varbūt jādomā par tādām vidusposma metodēm. Domāju, kā ar mūsu komitejas palīdzību tas būtu iespējams. Šeit ir arī daudz laba. Mums, protams, ir jādomā, cik e, reāli īstenojami ir šie priekšlikumi. Mēs gribam a, izvairīties no jau kādiem sarežģījumiem, kas varētu rasties mūsu zvejniekiem. E, viens no zvejniecības politikas uh, stūrakmeņiem ir reģionāla pieeja. Tika runāts par īpašiem tīkliem, kas tiek izmantot tieši Galīcijas reģionā, un, protams, atšķirīgos teritoriālos ūdeņos tiek izmantot atšķirīgi veidi tīkli. Jāsaprot, kā tas viss ietekmē ekosistēmu. Uh, tāds reģionāls skatījums varētu piedāvāt izēju no šīs trupceļa. Es ceru, ka mēs varēsim labi sadarboties ar uh, zivsaimniecības komiteju tādā veidā, labi atrisinot dažādas problēmas. Bet mums, protams, ir jāsagatavo likumdošanas priekšlikums, kas uh, atbalsta ilgspējīgu zēju saimniecību. Paldies! Orisi Baunc lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies atzinuma autoram! Viņš gribēja uzlabot komisijas patiešām nepārdomāto priekšlikumu, kas ir neproporcionāls. Un komisija jau izvēlēs vienkāršāko ceļu, vienkārši aizliegt visus dreifējušos tīklus un miers. Un tas lielu daļu no maza mēroga zvejas vienkārši iznīcinātu. Uh, Mums ir jārunā par tādu selektīvu dreifējošo tīklu aizliegumu. Protams, dreifējošie tīkli nodara kaitējumu daudzām sugām. Un mēs lūdzam, lai šis priekšlikums tik nosūtīts atpakaļ um, komisijai. Galīcijā. Zvejnieki izmanto dažāda veida tīklus, eh, mazus tīklus, šato tīklus, kas ir līdz 12 metriem gari. Tie ir selektīva veida tīkli, nu, nav piezvējas un uh, jūras dārgie resursi netiek uh, noplicināti. Uh, ir 427 uh, zvejas kuģi uh, Galens, Galīcijā, kas izmanto šādu veidu tīklus, un citos reģionos ir 117 uh, šādu uh, šoneru, un to radīto izmešu daudzums arī ir niecīgs. Viņi izmanto ļoti maz dīzeļu degvielas, jo zvejo ļoti tuvu pie krasta, un uh, Jāsaka, ka Galīcijas zvejnieki patiešām smagi cietīs, ja šāda veida tīkla tiks eh, pilnībā aizliegt. Viņi ļoti daudz eh, zvejošanai izmanto iekšējos ūdens ceļus. Te ir jādomā par subsidiaritātes principu un es gribētu lūgt Galīcijas un Spānijas valdības kaut ko darīt lietas labā, viņi joprojām nav uh, veikuši nekādu pētījumu, kā tas ietekmēs uh, mūsu dzīvi sociāli un ekonomiski. Paldies, un tagad Šūicas kundze. Afronteu, ko je izvijestio, a, mogu reći da se moje mišljenje uglavnom... Paldies. Gribēju pateikties Afrontes kungam. Un es varu piekrist Maisners kundzei zināmā mērā. Ir jau viegli noteikt pilnīgu aizliegumu, bet mēs esam Eiropas parlamenta deputāti. Mums ir jāmeklē kompromisi. Kopīgā zivsaimniecības politika ir reģionāla politika, un mums ir eh, tādā veidā tai arī jāpieiet. Mums ir jāatrod kaut kāda risinājuma vidusjūras uh, ūdeņiem. Tur tiek izmantotas dažādas ierīces, dažādi tīkli. Adrijas jūrā atkal citi tīkli, varbūt tas mūs tik ļoti neskar, bet ja tiks ieviests pilnīgs aizliegums, tas ļoti slikti ietekmēs maza uh, apmēra zveju. Mums ir jāatrod risinājumi pilnīgi visiem, ko tas varētu skart. Protams, ir jāaizsargā arī trauslās ekosistēmas. Mums ir jāizmanto arī zinātniskās, eh, zinātniski pētījumi. Protams, mēs te varam runāt eh, raugoties no ekonomiskā viedokļa, no politiskā, bet eh, šajā gadījumā taču ir jābalstās uz zinātniskiem faktiem, salīdzinot dažādus tīklus, dažāda garuma tīklus, dažādus rīkus, dažādus zvejas kuģus. Tas viss ir ļoti sarežģīti. Es ceru, ka mēs atradīsim kaut kādu risinājumu. Paldies! Turpin priekšsēdētājs. Kolēģi uzdev vairākus jautājumus komisijai. Fabricija Donatēla, lūdzu jums vārds. Yes, thank you, chair. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā uh, vēlos apsveikt uh, referentu Frantus uh, kungu. Uh, par paveikto darbu. Tik tiešām ir acīm redzams, ka nesat žēlojuši pūles un laiku, lai mēģinātu šajā ziņojumā savilkt kopā pārskatu par dažādiem iespējamiem variantiem. Varu atzīt tikai to, ka tas ir būtisks ieguldījums šajā starpinstitūciju darbā, kopējā procesā. Tāpat arī Briānā kundzei vēlos pateikties, viņa ir Zvesenecības komiteja referente. Uh, Un es eh, viņu neapskaužu, viņai būs grūts darbiņš, mēģinot eh, sevi kopā satuvināt eh, dažādos viedokļus, bet iegūms būs viennozīmīgi pozitīvs. Tā kā komisijas ieskatā šīs ir ļoti vērtīgs ieguldījums šai sarunā kā tādā. Mums būs nepieciešama vēl plaša saruna par šī priekšlikuma saturu un konkrētām detaļām. Uh, Eh, kas būs jāturpina kā ar parlamentu, tā ar padomi. Iesākumā, eh, tātad vēršoties pie uzdotiem jautājumiem, vēlos norādīt, ka jau vairāk kā pusotru gadu esam ļoti aktīvi, intensīvi vākoši informāciju ietekmes izvērtējumam par to, kā tiek izmantoti drifter tīkli Eiropas Savienībā. Šis ziņojums ir publiski pieejams Cik tā zinām, tā ir pirmā reize, kad šāda līmeņa tik plašs intensīvs pētījums e, tiek izlikts publiski par e, tādu lietu kā viens zvejas rīks. Un mm, to noteikti, šo gūto pieredzi noteikti ņemsim vērā citreiz. Um, Tātad ietekmes izvērtējums ir būtisks elements ne tikai priekšlikuma sagatavošanā, bet arī šajā plašajā diskusijā, sabiedriskajā diskusijā, kas raisās pār komisijas iniciatīvām. Šī sabiedriskā apspriešana, ietekmes izvērtējums, zinātniskie elementi. Tas viss tā tad ir ļāvis noskaidrot to, ka trūkst informācijas, ka ietekma uz vīdi nav precīzi konstatējama, bet skaidrs ir tas, ka esam savākuši ļoti daudz informācijas, liela informācijas apjoma par tieši šī izvēles rīka izmantošanu Eiropā. Tāpat arī es tā dzirdēju, ka mm, mm, jā, varbūt aptērums nav perfekts Eh, tika brāķēts eh, tas, ka mēs piedāvājam totālu tādu pilnīgu aizliegumu, mm, kā trūkst eh, tādas reģionālas niansētības, kas gal galā ir viens no jaunās zvejsainiecības politikas pīlāriem. Nu, šeit ir iespējams kaut ko diskutēt, kaut ko ir iespējams sarunāt. Reģionalizācija nozīmē to, ka mēs jautājums risinām, skatoties, cik lielā mērā tie ir akūti vai izteikti kādā noteiktā reģionā Bet, ja runāju par drifter tīkliem, tad, tātad tas ir eh, tāpēc, lai uh, ietu pāri valstu robežām, lai ne, neatdurtos pret valstu robežām kādu jautājumu risināšanā. Eh, tāpēc arī šis te reģionalizācija kā princips. Protams, mēs atzīstam, ka jautājumi ir jārisina, un uh, Tā tad ir jāp, jāaplaiš ar, um, risks kopumā, uh, nevis tikai kādās, kādās geogrāfiskās teritorijās. Es šeit runāju tātad par uh, vidusjūru, par Atlantijas piekrasti, par arī par Melno jūru. Un mūsu mērķis ir piedāvāt ko tādu, kas mm, diskutētu par šo risku kopumā. Nu, ja vēlties, eh, lai mēs eh, specifiskāk skatītu situāciju par, par noteiktiem, noteiktām ūdeņu teritorijām, nu, tāda ir, eh, tādas ir parlamenta tiesības to rosināt, un ir arī interesantas ierosmes, kas iespējams varētu kalpot par pamatu citai pieejai, un šai sarunā ar prieku esam gatavi piedalīties turpinot uh, eh, dokumenta tālāk virzīšanu dzīvesainiecības eh, komitejā, vides eh, komitejā arī dzem tālāk par informāciju un datiem, lai tātad uh, vismaz šīs dienas kontekstā šo jautājumu atrisināt, nolikt malā. Kad uzrunājām valstis, kad uzrunājām partners, uh, Mēs saņemam plāšu informācijas apņomu par mm, to, kā šāds aizliegums darbotos un ko tas nozīmētu. Un komisija jau septembrī dalību valstīm norādīja, ka tā ir inicitīvas tiesības Un mūsu secinājums, mūsu slēdzienus valsts atbildīgās iestādes mm, lielā mērā apstiprinās, ka par to esam pārliecināti. Un tas, kas sakotnē pietrūka ietekmes izvērtējumā, Pie vainas bija tā informācija, kas dalību valstīm, eh, kas, ko dalību valstis komisija nenosūtīja laikā, pietiekami laicīgi, eh, uzskatot to par nebūtisku vai, vai, vai kā citādi. Un viena lieta ir absolūti skaidra. Saņemot plašāku informāciju, mēs arvien eh, precīzāk un viennozīmīgāk apzināmies to, ka kaut kas ir jādara ka ir nepieciešams skaidrs tiesisks regulējums šo tīklu lietojumam, un komisija, līdzīgi kā ieteikums izvērtējumā, ir gatava dalīties informācijā, šai jaunajā informācijā, ko saņemam, ko apkopojam, lai pārliecinātu mūsu partners, lai mūsu partneri paši saprastu, kas ir likts uz spēles, kāds ir risks, izmantojot, turpinot izmantot uh, Eh, šo zvejas rīku un ceru jau, ka pavisam drīz varēsim teikt, ka nu mūsu rīcībā ir pietiekami daudz informācijas, lai pieņemtu lēmumu. Un pavisam eh, noslēgumā vēlos eh, reaģēt uz šo komentāru par pārkāpumu procedūru, kas tika ierosināta pret Itāliju. Tā Itālija tika iesūdzēta tiesā. Tas bija jau 92. gadā. Eh, tiesa nāca klajā ar nolēmumu un eh, runa bija par to, ka Itālijas atbildīgās iestādes nav iznojušas pietiekamu kontroli, ka Itālijas eh, saistošie likumi un noteikumi nav bijuši pietiekami precīzi, kas ļauj Itālijas zvejniekiem principā nelegāli turpināt izmantot šos te zvejas rīkus. Tobrīd Itālija apņēmās īstenot tādu plašu, pamatīgu uh, Eh, rīcības plānu. Un kopš 11. gada šis rīcības plāns ir eh, oficiāls formāls dokuments, kuru cita starpā ir akceptējusi arī komisāru kolēģija, un eh, tā īstenošana tagad tiek ļoti rūpīgi uzraudzīta, to dara kā atbildīgās Itālijas iestādes, tā komisija. Tā visa rezultātā Mm, Itālijas atbildīgo iestāžu veiktā kontrola tagad ir daudz eh, precīzāka, eh, akurātāka un eh, plašās nelikumības, plašā šo tīklu nelegālā izmantošana, par ko saņēmām ziņas, par ko liecināja mm, dati, tagad ir apsīkusi vai arī pietuvosies gandrīz nullei un tā kā principā vairs e, nevar runāt par tādu epi, e, ep, nelegālu, šo nelegālā rīka, nelegālu izmantošanu tādā epidēmiskā apmērā. Un, jā, komisija nav tā, kas e, pārauga šo īstenošanas un ievērošanas gaitu, bet uh, ierosinot šo mm, sūdzību tiesā, mēs reaģējām uz uh, kliedzošiem faktiem, uz to, ko nebija iespējams ignorēt un neredzēt. Uh, un tā rezultātā tagad situācija ir mainījusies, un tā arī turpināsim strādāt. Mēs savā politikā un savos, savos soļos esam konsekventi, eh, un mūsu mērķis ir viens proti gādāt par to, lai zvejā tiktu izmantot tikai eh, atļauti zvejas rīki un inventārs. Paldies vārds Frontes kungam sarunas eh, rezumēšanai un noslēgšanai. Paldies, nu man ir daudz, kas sakāms, bet nevēlos uh, pārmēru kavēt uh, klātsošo laiku. Jums ir, ir laiks, jums ir laiks, uh, nākamo punktu mums tāpat nāksies atlikt uz, uz kādu vēlāku laiku. Lūdzu, lūdzu, sakiet, uh, sakiet, kas jums ir uz, uz sirds, nu pārāk varbūt neaizraujieties, bet nu, uh, jums ir uh, pietiekami laika. Jā, nu labi, um, jautājums tiešām ir sarežģīts. Šī saruna e, bija ārkārtīgi vērtīga, tā kalpos mums kā viela turpmākām pārdomām. Es e, tiešām biju gandarīts par to, ka šis darbs, ko esam veikuši, tas nenācās viegli, ka tas e, tiek novērtēts. Un īpaši paldies NV komitejas sekretariātam, kas uh, Eh, pārspēja pats sevi. Dažādas eh, idejas un tādas eh, vēsmas un vēlmes um, saliekot kopā, kā rezultātā ir tapis tiešām labs dokuments. Un centīšos pievērsties visiem klātesošo komentāriem šo, šim, šo to komentējot eh, detalizētāk. Kā būtu eh, vairākas eh, būtiskas lietas pateica. Te principā izskatās par jau konkrētiem grozījumiem, kas varētu attiekties, teiksim, uz atsevišķu zvejas rīku esamību uz kuģu klāja. Uh, Um, ka šeit varētu būt kaut kāds īpašs režīms. Tāpat arī, ka varētu būt uh, tāds tā kā atbalsta pārējais fonds, uh, pielāgošanās fonds um, par labu zvejniekiem. Un, um, nu, kā zināms, ar, ar uh, fondiem un līdzakļiem vienmēr vajag uzmanīties, nepārspīlēt, jo šādus fondus ir iespējams izsaimniekot viens un divi un piesavināties līdzekļus. Uh, Eh, fondam ir jābūt tādam, ko, ko nav iespējams apmānīt, eh, kā rezultātā nauda tiek izmaksāta nepamatoti. Un eh, šī saruna arī pierādīja to, cik būtiski ir operēt ar objektīviem zinātniskiem datiem un faktiem. Citādāk nekas labs nesenāk. Mums ir nepieciešama šai situācijā gan datu kvantitāte, gan kvalitāte. Un eh, līdz šim eh, nav nācies viegli datu ieguvē. Eh, komisija nu, nu pat norādīja, ka dati tā pa īstam turpina ienākt, tā, tā, tā pa īstam ienāk tikai tagad. Un mēs savu ziņojumu sagatavojām nepilnīgas datubāzes apstākļos. Un tieši tāpēc tiešām aicināsim dalību valstis, lai tās turpina mm, apzinīgi gādāt par to, lai mums ir objektīvi, pamatoti realitātei atbilstoši dati. Un tāpat arī vairāki kolēģi teica, ka nē, tas neies cauri, ka šis priekšlikums ir jāmet atpakaļ komisijai. Uh, Nē, eh, tam jau laiks ir pagājis, eh, tagad bumba ir mūsu laukuma pusē un mums ir jāizdara savs gājiens. Ja nu, mums ir kādi iebildumi pret komisijas priekšlikumu, eh, tad būsim konstruktīvi un sacīsim, kā tad vajadzētu Mūsuprāt, tas ir bezatbildīgi un pārmēru tā viegliprātīgi pateikt, tas nekam neder, mēs ņemiet atpakaļ. Es tāpat arī zinu, ka mm, jautājums ir komplicēts, sarežģīts. Zinu, ka tiklīdz runa ir par eh, tādām pagaidu atkāpēm vai izņēmuma statusiem, uh, tas uh, sola nepatikšanas. Tas nozīmē, ka šī sistēma būs jāuzrauga, jāskatās uz pirkstiem uh, šīs sistēmas subjektiem, uh, kuri to vien tīko, kā atrast kādus caurumus vai, vai apkārtceļus, un ticiet man, es esmu itālis, es ļoti labi zinu, kā tas notiek. Un mm, tā tas ir, bet nebūsim tādi sakāvnieciski, uh, Eh, šeit ir eh, darbiņš, kas vienkārši ir jāizdara mūsu vides, eh, mūsu nākotnes interesēs. Ehm, un kas tad, kas tad reāli ir jāizdara? Ir vajadzīgi dati, ir vajadzīgi fakti. Un tas jau būs milzīgs solis uz priekšu, tai ziņā, lai arī šis priekšlikums būtu objektīvs, taisnīgs, pamatots, efektīvs un tā tālāk. Un mēs, kā NV, līdz ar to būtu mm, tātad eh, savu artavu tajā visā ieguldījuši um, kā dabas interesēs, kā dzīvās dabas interesēs, tā arī uh, mazo piekrastes zvejnieku ciemu, zvejnieku un viņu ģimeņu interesēs kuru izdzīvošana ir eh, principā atkarīga no zvejas eh, ļoti ierobežotā laikā, teiksim, eh, un atkarīgi no kādas, kādas sugas esamības ūte, ūdeņos, un viegli tas nebūs, bet ar kolēģi Brianu esmu gatavs runāt peš komitejā, un Ticiet man, mēs visi esam vienā ierakuma pusē. Paldies. Paldies. Priekšsēdētājs atgādināšu par eh, turpmāko grafiku. Termiņš grozījuma iesniegšanai. Desmitais. Eh, eh, balsojums komitejā 3. decembrī peš, savukārt balsos janvārī un pēc tam plenāra skatīšana plenāra sesijā 2. februārī. Tagad jāteic, ka 18. punktu mums nenāksies pārcelt uz nākamo, uh, nākamo tikšanās reizi kolēģim. Bija jādodas prom. Un uh, ārkārtas eh, komitejas sanāksmē Strasbūrā nākamnedēļ uh, Līdz ar to komitejas sanāksme šodien ir noslēgusies. Paldies uh, visiem!